uz atbildu uz jautājumiem un gribu pateikties eh, parlamentu deputātiem par ļoti konstruktīviem, noderīgiem komentāriem. Paldies! Paldies jums par šo kopsavilkumu. No savas puses vēl tikai paziņošu, ka mums ir izstrādāti pieci rezolūcijas priešlikumi balsošanai. Līdz ar to esam izmantojuši šo darba kārtības jautājumu. Un bez lielākas kavēšanās ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Komisijas paziņojums par pirmā dzelzceļa pasākuma kopuma direktīvas īstenošanu. Dodu vārdu atkal komisijas pastāvēt Tātad komisāri Gorgievi, Georgievie. Lūdzu. Um, thank you very much. much uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, paldies, uh, ka mums ir šī iespēja pāriet no gaisa pārvadājumiem uz dzelzceļiem. Jāsaka, ka uh, man ir liels gods stāvēt uh, priekšā šeit parlamentā. Tieši šajā jautājumā es gribētu pateikties parlamentam par sniegto atbalstu Eiropas komisijai, lai kontrolētu pirmās dzelzceļa pakotnes atbilstoši ieviešanu dalībvalstīs, kas ir dalībvalstu atbildība. Komisija no savas puses ir izpildījusi savu pienākumu kā līguma uh, sargs un ir nosūtīta atzinuma 22 uh, dalībvalstīm saistībā ar pirmās pakotnes nepareizi ieviešanu. Un uh, gribu pārliecināt jūs, ka komisija uh, Eh, strādās ar valstīm, kuras šobrīd vēl nenodrošina ieviešanu, un šīs dalībvalsts eh, galīgā gadījumā tiks iesūdzētas kopienu tiesā. Eh, pārkāpuma procedūras detaļas ir jautājums, kas ir iznāms starp komisiju un dalību valstu. Konkrēto mūsu dienesti jau ir iesnieguši transporta un turismu komitejai šī gada sākumā uzskaitījumu par visiem pārkāpumiem. Un mēs piekrītam komitejai, ka uh, investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā joprojām ir nepietiekamas daudzās dalību valstīs. Tomēr komisija nevar piekrist apgalvojumam, ka komisija nav pietiekami uh, nodrošinājusi finansējumu dzelzceļa attīstībai. Pirmās dzelzceļa pakotnes direktīvas paredzēja tikai to, ka dalībvalstīm jānodrošina līdzsvarots uh, budžets dzelzceļa infrastruktūrai noteiktam laika periodam ja komisija konstatēja, ka dalībvalsts nav ievērojuši šo noteikumu, tika uzsāktas, tika atvērtas soda procedūras. Daži domā, ka dalībvalstis varēja piespiest dalībvalsts palielināt šīs investīcijas dzelzceļa sektorā kopumā. Mēs varbūt jā, gribētu, lai tā ir, bet nav nekāda tiesiska pamata šādam pieņēmumam vai uzskatam. Tomēr Komisija vairāk kārt ir uh, politiskā līmenī griezusies pie dalību valstīm, jo mēs atzīstam, cik svarīgas ir investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā, lai nodrošinātu ilgspējīgu transportu attīstību Eiropā. Un pavisam nesen šajās telpās šeit notika diskusijas, uh, un uh, toreiz uh, vulkāniskie pelni bija debesīs, un uh, uh, tas skāra ekonomisko darbību visā Eiropā un tāpat arī pasaulē. Uh, pārskatot šo pirmo pakotni, uh, vajadzētu noteikti runāt par pietrūkstošiem resursiem, un es ceru, uh, ka turpmākajos komisijas priekšlikos mēs panāksim tieši to. Mēs skaidrojām arī principus uh, piekļuvai infrastruktūrai, tālāk runājot par galvenajām funkcijām komisija jau ir skaidri 2006. gada mājā norādījusi savā paziņojumā, ka infrastruktūras pārvaldītājiem jābūt neatkarīgiem no dzelzceļa uzņēmumiem un no dzelzceļa uh, īpašniekiem. Uh, šie īpašnieki nedrīkst uh, kontrolēt uh, dzelzceļu infrastruktūru. Tā tad ir jābūt uh, zināmam neatkarīgumam. Balstoties uz kopienu tiesas precedentu budžeta uh, lietām mēs esam izvērtējuši uh, īpašuma turētāju un infrastruktūras pārvaldītāju interešu konfliktus un uh, atbilstošās procedūras tuvojas, uh, turpinās. Tāpat ir jāievēro savstarpējamības princips. Tas nav princips, ko mēs varam pieņemt un atzīt Eiropas likumdošanā kopumā. Uh, Katrai dalībvalstī jānodrošina atbilstība Eiropas direktīvām, kā tas ir, neatkarīgi no tā, ko dara citas dalībvalstis. Pretējā gadījumā ieviešana vienmēr, uh, tā teikt, notiktu vislēnākajā tempā. Noslēgumā priekšsēdētāji varu piekrist uh, kritisko viedokli, kas pausts rezolūcijas uh, projektā par lēno ieviešanu un gribu atkal un vēlreiz pārliecināt jūs, ka komisija ir darījusi un turpinās eh, veikt savu darbu kā eh, līgumsargs. Eh, komisija, komisija nevar turēt kā vienīgu atbildīgo par šī dzelzceļa tālāku attīstīšanu. Mēs balstamies arī uz jums, ceram uz jūsu atbalstu, ceram, ka mēs visi kopā varēsim Eiropas dzelzceļa politiku padarīt par veiksmīgu un ka uh, cerams, ka pašreizējā ekonomiskā situācija arī attīstīsies labvēlīgi. Biztos asszony, köszönjük a bizottság nevében. Paldies jums, komisārs kundze. Paldies par šo vērtīgu informāciju. Un tagad dodu vārdu politisko gribu pārstāvjiem, katram pa divām minūtēm. Un vispirms Karlo Fidanca, lūdzu. Viņš runās tās partijas vadā. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi, cienītā komisārs kundze. Ir pavisam skaidrs, ka situācija mēs varam to raksturot tādī, ka mēs esam zaudējuši laiku. Trīs direktīvas, kas tika pieņemtas jau 2001. gadā, un īstenošana kavējās. Un un ir jau bija visi aizsno 2003. gada 15. martā līdz šim datumam. Tā ka mēs nevaram runāt tikai par investīcijām, par kurām arī pieminēja uh, komisārs kundze, bet ir arī cits lietas, lai mēs tiešām pieminētu, uh, kā tiek īsti izvērtēt, kā tiek iznot šī kopiena, uh, kopums celceļā. Trīs lietas. Pirmkārt, mēs gribam norādīt, ka sarežģītu apstākļu dēļ mums tomēr jārunā arī par juridisko pamatu par infrastruktūras neatkarīgiem pārvaldītājiem. Komisārs kundze šim jautājumam pieskārās, tomēr mums ir jāizdiskutē šis jautājums daudz plašāk. Pirmkārt, mums ir jāatzīst, ka mums ir jāvienojas par šīs līdzinējās prakses pamatīgu analīzi, un tāpēc nepieciešams lielāks diskusijas uzskata, ka dzelzceļa paketē vajadzēja kļūt par vienu no dalībvalstu galvenajām prioritātēm. Mēs redzam, ka ir zināmā mērā ir ieviesta dzelzceļa liberalizācija, bet ir atsevišķas valsts, kas to pieņem ļoti negribīgi. Un tieši tāpēc mums ir šī pirmā paketa tomēr jāvērš daudz straujāk. Un tāpēc aicināt komisiju arī vēl stiprināt visus pasākumus, lai to panāktu. Un visbeidzot, nav pieļaujams, ka šīs sistēmas, kurās ar viens spēkā ir monopoli, kas ar vienu izmanto šīs konkurences priekšro, priekšrocības, lai darītu kaitējumu citām, citiem uzņēmumiem, kas ir zaudējuši piekļuvi tirgumu. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka strateģiski liberalizācija ir vienīgais veids. Mēs tam piekrītam, un rīt balsojumā arī mēs arī iesniedzam vairākus grozījumus kopā ar Grošu, lai mēs tiešām to vēlreiz uzsvērtu, ka mums ir jānodrošina savstarpējumu atzīšanu pirms mēs pilnībā liberalizējam tirgu. Paldies! Paldies! Tālāk jau kad raujīgi. Viņš runās sociālistu un demokrātu vārdā. Lūdzu, divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienītā komisārs kundze. Ja mēs runājam par tirgus daļām uh, un kopējā transportā, kādu ieņem uh, dzelzceļš, tad mēs redzam, ka 20 gadu laikā šie skaitlis tirgus daļā ir samazinājušies. Pēdējo desmit gadu laikā tie ir uh, kļuvuši stabilāki. Uh, nu, tikai ieņem gan aptuveni uh, eh, 4%. Bet mums ir jārunā arī ne tikai par pieju tirgu, mums ir jārunā par tehnisko sadarbspēju, par infrastruktūru, par finansēm un infrastruktūras uzturēšanu kārtībā un tāpat ar jaunas infrastruktūras attīstību. Bet tā ir tikai daļa no kopējās paketes. Ar šo paketu mēs galu galā varējam, vēlējāmies uzlabot situāciju. Mums vajadzēja nodrošināt, ka jau 2008. gada martā tas tiek īstenots, tas, par ko mēs nolēmām 2003. gada martā. Bet mēs redzam, ka 22 valstis ar vienu to nav īstenojušas vai ir īstenojušas tikai daļēji. Un uzskatu, ka komisija ir vilcinājusies un nav pārāk izlēmīgi, pietiekoši izlēmīgi eh, rīkojusies. Ir trīs lietas jāuzsver. Pirmkārt, ir jāpanāk neatkarīgs eh, regulācijas instruments, kas tiešām sekotu, lai tirgus labi darbotos. Uh, kas nodrošinātu arī infrastruktūras neatkarību, uz to jau norādīja arī citi. Tāpat mums jānodrošina viena spēle, vienot spēles noteikumu visiem, un treškārt mums ir jāatbild jautājums, kā tad mēs varam nodrošināt šos līdzekļus, lai kāpinātu šo kapacitāti. Mums tiešām šī kapacitāte ir jākāpina. Mums ir jābūt ambiciozākiem, un šīs izmaksas ir jāsalīdzina ar citiem transporta veidiem, lai mēs tiešām pareizi atspoguļotu uh, un šos papildus izmaksas tad līdz ar visiem transporta veidiem. Vēl gribu pieskarties jautājumā par tālāku liberalizāciju. Mums ir galvenokārt jārunā par kravu transportu un par šīs paketes pilnīgu īstenošanu. Daudz vēlas panākt to, lai tiktu arī liberalizēta pasažieru dzelzceļa pārvadājumi, bet mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi, jo mēs redzam arī, ka mums ir jānodrošina patiesas labs pakalpojums pasažieriem, lai dzelzceļa pakalpojumi tiešām visiem cilvēkiem būtu pieņemami un ļoti praktiski. Lūk, tas ir daudz svarīgāks mērķis nekā vienkārši privatizācija privatizācijas izdēļ. Paldies! Paldies jums, Kadraukungs! Tālāk vārds. Maisinas kundzei, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr. Paldies, priekšsādātāji, senītā komisārs kundze. Tagad jūs ar ieskrēju nesat ķersies klāt arī pie dzelceļa. Otrs šokar jautājums. Nu ko, bieži vien reiz redzam, ka politikā bieži vien skaisti vārdi skan, bet darbi nesako. Un šeit ir tas pats gadījums. Jau Eiropas Savienībā, Eiropas kopienā mēs esam piedzīvājuši daudzus augstus mērķus, kaut ko esam arī sasnieguši, bet daudzus vēl neko vispār nesam sākuši risināt. Un tieši attiecības Eiropas kopējo tirgu dzelceļu un kopējā transporta jomā daudz kas vēl nav īstenots. Mums ir gan daudzi uzstādījumi, bet tomēr gribu norādīt, kā Eiropas Savienībā mēs esam tā kļuvuši par tādu bezzobainu tīģeri. Mēs tikai piedāvājam kaut ko pārdodam, kā mēs to vācieši sakām, lai vienkārši piedāvātu to, ko tā padarīt skaistāku, pievilcīgāku, bet nav patiesas konkurences. Neatkarīgi vai mēs veidojam šādu eh, neatkarīgu uzraudzības iestādi, Nu, mēs esam, ka Vācijā, Vācijas dzelzceļš diezgan uh, optimāli to izveidojis, tomēr mēs norādām, ka pirmkārt ir jānodrošina iespēja visā Eiropā sadalīt šīs trases neatkarīgā veidā. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums ir, nu, jākaunās, ka 27. dalībvalstīs ir divas valstis, kurā, nu, labi, divās vispār nav dzelzceļa, Malta un Kipra, bet visās pārējās, piemēram, apvienotā karalista, tāpat arī Somija un Nīderlandē ir šos eh, noteikumus īstenojuši, bet citi vispār nav izdarījuši savu mājas darbu. Un mēs viņiem neesam par to atgādinājuši un brīdinājuši. Un tieši tāpēc ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība tiešām īstenotu vairākus sankciju mehānismus, lai beidzot dalībvalsts saprot, ka tas ir domāts nopietni. Un lai mēs tiešām visi arī būtu tādā ziņā ieguvēji. Visi jau ir par dzelzceļa liberalizāciju un par labāku um, pakalpojumu sniegšanu, bet, diemžēl, darbi to neapliecina. Un par finansēm īpaši jau Zaragoza sanāksmē mēs norādījām, ka visu trūks naudas. Mums ir uzdevums savukārt kopējos pārobežu projektus veicināt, un mēs varam aicināt dalībvalstis rīkoties vairāk. Mēs zinām, ka tas ir sarežģīti šobrīd, bet Eiropai to vajag. Paldies! Paldies! Maisnes kundzei! Tālāk! zaļo vārdā uzklausīsim Mihālu Krameru. Lūdzu. Priekšsādātāji, komisārs kundze, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, pirmā dzelzceļa paketa to jau vajadzēja īstenot 2003. gada martā. 22 dalībvalstis līdz šim to vēl nav īstenojušas. Tikai 2008. gada jūnijā komisija pamodās un sāka rīkoties. Un tieši tāpēc mēs redzam, ka Eiropas parlamentam ir aktīvi jās, jāseko līdzi visām dalībvalstīm, bet gal galā tam jābūt komisijai, kas ir līgarks, kas iestājas par šo iztenošanu. Mums ir jānodrošina, ka tiek nošķirtīs sliedes no pakalpojumu. Turklāt tarašu sadalījums ir jāsagad caurskatāmā veidā. Nu, paskatīsimies uz Vāciju. Berlīnē, piemēram, eh, cenas. Um, um, ir daudz lielāks šīm trasēm dubult uh, reidā nekā, piemēram, Hamburgā. Savukārt Hamburgā ir divreiz dārgāks nekā uh, Reinas Mainzes um, reģionā. Lūk, šādas lietas mēs konstatējam, un komisija ir jāiejaucas, viņam ir jā, jāiespeno šī godīgā politika. Tālāk. Um, koridoru sadalījums. Mēs nevaram pieļaut to, ka atsevišķas dalībvalstis sargās savus uzņēmumus un neļauj citām dalībvalstīm pievienoties. Lūk, tieši tāpēc komisija ir jāizteno viss, lai likumi tiešām darbotos. Ir ļoti svarīgi, ka ne tikai mums ir nodrošināta godīga konkurence, vēl ir ļoti arī svarīgi šo negodīgo konkurenci gan dzelzceļa tīklo, gan gaisa satiksmē tūlīt pat izbeigt, lai jebkura lokomotīve maksātu vienus tās pašas, sanāk, ka dzelceļiem tiek uzlikts liels nodevs. Savukārt tas, kas notiek uz ceļiem, bieži vien tiek attiecināts tikai uz lielajiem kravu pārvadātājiem, kas ir lielāk nekā 12 tonu pārvadātāji. Lūk, tās pašas prasības, kādas ir dzelceļam, vajadzētu arī uzlikt uh, sauszemes transportam. Tas, diemžēl, tā nav. Un līdz ar to es veidos nepareizi sadalījums. Tāpat arī aviosatiksme. Mēs redzam, ka tā aviosatiksmes daļa, kas iesniedz pilnīgi stratosfērās, atkal ir nostādīta labvēlīgākā pozīcijā. Un mēs 30 miljārdus eiro ik gadus terējam. Dīzelim ir milzīgs uh, nodevs, savukārt kerozīnam vispār nav jāmaksā nekāds nodevs. Emisiju tirdzniecības laikā 85% no visiem certifikātiem um, avio kompānijas saņem pavēlti, dzelzceļiem jāmaksā par pašu pirmo jau uzreiz. Tas ir viss ir pilnīgi traki un nepieņemami. Un tieši tāpēc mums jānodrošina godīga konkurence ne, ne tikai dzelzceļu sektoru iekšēnē, bet arī starp dažādiem transporta nozares veidiem. Komisijai, kas ir līgumu sargātāji, ir daudz darāmā. Lūdzu, ķerieties klāt un līdz ar to varat rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu. Paldies! Paldies! Krāmekungam. Tālāk uzklausīsim Džakiju Haninu, kas uzstāsies guvēja grupas vārdā. Ar képviselőcsoportja nevében kap szót három perce áll rendelkezésére. La liberté de se déplacer est un droit essentiel. Tiesības pār, pārvietoties ir katra pilsoņa tiesības, un lai lai izmantot šīs tiesības, ir nepieciešams arī nodrošināt piekļuvu attiecīgam transportam, kas būtu ekoloģiski tīrs un arī pieņems visiem. Uh, un e, dzelzceļam būtu jāapkalpo pilnīgi visas teritorijas, un tam ir jābūt labi savstarpēji savietojumam. Mums ir nepieciešams integrēt e, šos uzņēmumus visā teritorijā, jānodrošina arī to sadarbību Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams arī ņemt vērā pasažieru tiesības, ka tie nav tikai kaut kādi um, klienti, bet viņiem ir savas tiesības. Diemžēl padomu un komisija ir ir pieņēmusi dogmatisko pieeju, bet un uzskata, ka šis um, dzelzceļš nav brīvības instruments, bet tas ir pakļauts arī konkurences normām. Um, ir infrastruktūras pārvaldītāji, ir attiecīgas eksploatācijas drošības jautājumi, bet um, vajadzētu padomāt kā izvairīties no kļūdām. Nevajadzētu tērēt miljoniem eiro par lokomotīvēm, kas nespēja pārvadāt uh, pasažierus, un mēs redzam, ka degradējas uh, pakalpojumu kvalitāte un aug izmaksas. Uh, Mēs redzam, ka infrastruktūra sabrūk un arī mazinās drošības līmeņi. Tad, ja jūs atdalīsiet pakalpojumu no infrastruktūras, kas tad nesīs atbildību par drošības jautājumiem? Un tādā veidā jūs riskējat ar lietotāju dzīvību. Eh, pēdējos gados ir negadījums skaits palielinājies. Te ir drausmīgas sekas, kas izriet no jūsu neatbildīgās politikas. Ir nepieciešams Eiropā modernizēt dzelzceļus, ir nepieciešams atbalstīt, bet tā vietā šis transporta veids ir pilnīgi dezorganizēts ir pilnīgi muļķīga konkurence ar gaisa satiksmi, rezultātā nav ne attīstības, ne, ne šo sistēmu savietojumību, un tas viss pateicoties šai dzelzceļa paketei rezultātā Francijas dzelzceļa arī nedarbojas, tā kā pienākas, viss notiek pretēji normām, un konkurence izraisa tikai cenu pieaugumu, un pašās beigās došu pēdējo piemēru. SNCF pirmais eh, elektrības lietotājs pērk no UDF elektrokompānijas pēc specifiskiem tarifiem, un komisija liek un piespiež. Eh, SNCF maksā 25% vairāk par elektrību Vai tā ir konkurence, vai tas ir pareizi krīzes laika? Un tagad katra vidējā ģimene maksā daudz dārgāk par katru savu dzelzceļa biļeti. Hozzászólás most pedig más bejegyzett. Fel... Paldies. Tālāk uzklausīsim. Antonio Kačjano, kas uzsāstīs tautas partijas vārdā, lūdzu atkal. Paldies. Paldies. Priekšs jo. Uh, kre... Komisārs Kundze. Es teiktu, ka mēs esam gaidījuši šo dzelzceļa tiesību aktu paketu pārskatīšanu apmēram 20 gadus. Un es nedomāju, ka mums ir jāpadara šāda ilgā gaidīšana par tradīciju. Mēs gribam, lai būtu konkurētspējīga kravas pārvedāšanas sistēma pa dzelzceļu. Mēs gribam, lai mūsu dzelzceļa transports uzlabotos un tas būtu iespējams, ja mēs likvidēsim pilnīgi visu varēs, gan fiziski, gan administratīvs. Mums ir jāatbrīvo tirgi un mums ir jātiek vaļā no šķēršļiem, ir jāatvieglo procedūras un ir jādara tā, lai mums būtu patiesi savstarpīgs tirgus. Šis savstarpīguma vārds pēdējā laikā tiek uh, stipri novazāts, un šo vārdu minēja arī daudzi citi runātāji mūsu šī vakara debatē. Bet, ja mēs runājam par infrastruktūras atdalīšanu no operātora, no vienas puses tā ir laba lieta. Es uzskatu, ka privātām kompānijām eh, tomēr ir pieredze un tas ir labi, ka tās nodarbosies ar šīm lietām, bet tas, šī sadalīšana ir jādara ļoti caurskatāmi, jānodrošina darbības brīvā tirgus gaisotnē. un ir nepieciešams šāds neatkarīgs tirgus. Šodien ir tīpaši laikā, kad mums ir gan ekonomisks, gan finansiāls grūtības, ir nepieciešams palielināt investīciju šajā tirgu, un tāpēc būtu pareizi, ja Eiropas Savienība atrastu vajadzīgo finansējumu likt iekšā dzelzceļa sektorā, lai varētu piesaistīt privātos investors, lai šie privāti investori varētu ar savām investīcijām nākt, palīdzēt mums atgūt zaudēto laiku. Arī vides aizsardzība un drošības jautājums ir svarīgi. Un tas ir arī jāgarantē. Bet Komisija ir jāatbild uz mūsu jautājumiem precīzi un skaidri. Úr, következik két percben. Paldies, nākamais runātais ir Brains Simpsons, divas minūtes. Nu, es un degrupas godējumie deputāti, droši vien jūs atcerēsieties iepriekšējo diskusiju šajā zālē Atcerieties, ka ir ļoti liels skaits šādu dalību valstu, kas nav transponējušas eh, šo paketu. Diemžēl šī rezolūcija ir tālākais darbs, ja mūsu iepriekšējām rezolūcijām mēs gaidām, ka eh, darbu, dalību valstīm ir jāizpilda tas, kas ir apsolīts 2001. gadā, bet ne tikai arī komisijai jāizpilda visās pilnvarsam, lai nodrošinātu šo izbildi. Pirmo paketi vajadzēja transponēt 2003. gada martā. 22 valstis nav transponējušas. Un tas nozīmē, ka dalība valsts nav centušās to darīt. Tas ir nožēlojami un nera, durgoties uz komisijas teikto, eh, dalība valsts nav to īstenojuši, neraugoties arī uz komisijas vājodarbību. darbību. Tagad ir mēģinājumi revitalizēt Eiropas dzelzceļu sektoru un parādās retorika no dažādiem sektoriem iekšā ārā dzelzceļa industrija. Un ļoti žēl ir redzēt, kā viena valsts ar stipru sistēmu ir pret Marinesko kunga ziņojumam. Un tas norāda atkal, ka noteikti dalībvalsts, noteikti dzelteļu uzņēmumi ir vairāk interesēti savu interešu virzībā un nav interesēti virzīt Eiropas intereses Es domāju, ka transporta komiteja ir pilnīgi jau nogurusi, tāpēc, ka progresa nav. Un šis progresa trūkums arī aptur dzelzceļa iespēju konkurēt efektīvi, un tagad ir pārkāpuma procedūra pret dalību valstī. Tas tikai vēlreiz pasvītro to, ka ir jārīkojas ļoti ātri. Mums ir nepieciešams paskatīties no Eiropas viedokļa, un to var darīt tikai tad, ja viss iesaistītās puses ir gatavs cīnīties par mērķi. Priekšsēdētāji, es ceru, ka padome darīs to, ko solīs, un arī komisija tāpat. Komisārs Kundze šodien mums ir stāstījusi uh, par to, ko komisija plāno darīt. Šodien ir Krāmer kunga dzimšanas diena, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim šo paketi viņam nodot, un ka tas notiks arī mūsu dzīves laikā. Születésnapot kívánok! Eh, Paldies! Mēs sveicam Krāmerkungu, mēs eh, vēlam viņam daudz laimes dzimšanas dienā, un tagad došu vārdu Tūsas kungam. Paldies! Šī dzelzceļa pakaļ tiešām pierāda to, kā mēs varam tomēr arī labi saimniekot. Dzelzceļa jautājums un dzelzceļa liberalizācija ar vienu nav īstenot Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tas daļai izriet tādēļ, ka darba ņēmēji ir iestājušies to, ka monopola situācijas tomēr nebūtu pieļaujams, ka tās turpinās. Gan Francijā, gan arī Vācijā mēs tomēr šāds lietas varam redzēt. Grieķijā, piemēram, šie savienojumi ir atcelti bieži vien. Uh, Un sociālistu valdība, un tāpat arī citas iestādes, ir vienojušās par to, ka daudzos Grieķijas reģionos mm, vairs nav īsti pieļaujams, ka tiek uh, arvien slēgts vairāks liešu posms transporta posmu. Galu galā mēs tomēr redzam, ka līdšanai politika gan arī nenoved pie šo bijušo un slēgto dzelzceļa posmu atjaunošanas. Grieķijā mēs redzam, ka visa dzelzceļa satiksme tiek pamazām izsemniekota. Un līdzīgas lietas mēs arī redzam arī ar citām struktūrām. Līdzīgi, piemēram, ar ostu infrastruktūru. Tas skar arī cits jautājums, un tas nav pieņemami. Ja jūs runājat par principiem un par sadarbību, mēs redzam, ka tas tomēr nedarbojas. Un tas noved pie tā, ka tiek izmantoti darba ņēmēji un kopējais sabiedrības labums. Un visbeidzot, tas noved arī pie tādas situācijas, kad mēs zaudējam kopīgo drošības sajūtu Un dzelzceļa satiksmē mēs tiešām novedam to pie arvien pieaugoša dažāda veidā avāriju skaita. Un tas arī atstāja ekonomikā sekas. Un tieši tāpēc ir svarīgi nodrošināt šo kustību. Un dzelzceļš ir e, sabiedrības īpašums, un to nedrīkst izsemniekot. Paldies! Paldies Tusas kungam un tālāk dosim vārdu Šošam Paham, lūdzu. Ja, dank, herr präsident sehr geehrte frau kommissarin! Um, mēs redzam, ka šis ir uzdevums, ko Eiropas līmenī mēs varam nodrošināt arī brīvu Eiro, pārobežu Eiropas dzelzceļu. Un ir aicinājums tiešām to tālāk virzīt šo lielo projektu. Es tomēr gribu norādīt, ka, ka trūkumi šajā direktīvā nav tik daudz dalību valstu gribas trūkuma dēļ, bet tieši tāpēc, ka nav sakārtot juridiski šīs lietas. Piemēram, atsevišķās dalību valstis ir atradušas nacionāla mēroga risinājumus, kas nekādā ziņā nekaitē kopējo dzelzceļa attīstību. Bet mēs redzam, ka bieži vien problēmas ir tieši to, ka trūks tehniskā harmonizācijas starp dalību valstīm. Bet nereti tiek izmantot arī tā šādi neatbilstoši materiāli, un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt pārobežu dzelzceļu satiksmi. Izvērtējot šo piedāvāto kopumu, mēs tomēr redzam, ka trūkst sociālās dimensijas, sociālā aspekta. Dzelzceļa darbinieku tālāk atklī, attīstība, tālāk izglītība būtu īpaši jāuzsver. Uh, Īpaši svarīgs jautājums ir par dažādu veidu sauktajiem mm, sašaurinājumiem transporta koridoros. Un īpaši tad mēs redzam, ka tas arī mm, kavēja pārobežu satiksmi, un, piemēram, Vācijas un Luksemburgas savienojums. Jau vairākus gadus tiek runāts par to, ka ir jāatbalstoša infrastruktūra jāizveido, bet tā kā trūkst politiskās gribas un arī dažādas ekonomiskās prioritātes, tad tas jautājums arvien neatrisināts. Tādēļ aicinu komisiju arī aktīvi iesaistīties. Un līdzīgi, kā jūs esat virzījuši konkurences jautājumus, arī tālāk virzīt jautājumus par tehnisko harmonizāciju un infrastruktūras attīstību. Paldies! Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Tikā kundze lūdzu. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, doamne. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Eiropas Savienībai ir nepieciešams trans, uh, eiropeisks transmodāls transporta veids, un dzelzceļa tra transports šai ziņā ir ārkārtīgi būtisks. Mēs uh, lūdzām, lai dalību valsts pievērst lielāku uzmanību dzelzceļa transportam un paredzētu nepieciešamos resursus, lai varētu modernizēt infrastruktūru. Liberalizācija eh, dzelzceļa jomā ir sākusies, ir notikusi tirgus atvēršana, bet eh, to nedrīkst darīt, zaudējot kvalitāti. Eh, drošība un drošums dzelzceļa pārvadājumos un pārliecinātība un drošība pasažieriem eh, ir priekšnosacījums, lai dzelzceļš eh, kļūtu ar vien būtiskāks. Un tieši tāpēc es lūdzu komisiju, lai eh, nākošoreiz pārskatot šo pakotni, tiktu iekļautas arī kādas sociālās klauzulas, lai nodrošinātu uh, stingrus uh, darba standartus, lai sociālās drošības schēmas uh, kas pastāv nacionālā līmenī, lai tās tiktu attiecināts uz visiem infrastruktūras pārvaldītājiem eh, dzelzceļa sektorā. Paldies tikau kundzei. Nākošais runātājs Hevaškas kundze. Kungs, atvainojos. Paldies, cienījamie kolēģi, komisārs kundze, mēs runājam par pirmās dzelzceļa pakotnes direktīvu ieviešanu. Mēs esam jau norādījuši, ka transponēšana ir notikusi, bet 22 valstīs ar dažādiem trūkumiem komisārs kundze, ņemot vērā to visu, varbūt būtu jāuzdod jautājums, vai šīs pakotnes nosacījumi ir pietiekami labi, jo mēs redzam, ka lielākā daļa valstu nav ieviestus šo pakotni. Varbūt vajadzētu tikties ar uh, dalību valstu transporta pārstāvjiem, un varbūt šāds dialogs varētu dot savu ieguldījumu, lai panāktu kaut kādu virzību un šīs pirmās pakotnes ieviešanu, beidzot nodrošinot labāku dzelzceļa transportu Eiropā. Paldies! Paldies par uh, šo ieteikumu, un tagad es uh, gribētu dot vārdu vēlreiz uh, komisārei Georgavai sniegt atbildu uz šiem komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu vēlreiz pateikties parlamentam par šo ārkārtīgi noderīgo sarunu, un jāsaka, ka tā dažos brīžos bija diezgan emocionāla, jo mēs visi vēlamies savā dzīves laikā vēl pieredzēt, lai Eiropas dzelzceļa sistēma būtu labi integrēta. Un cerams, mēs visi dzīvosim pietiekami ilgi, lai to pieredzētu. Dažkārt vairākas reizes esmu bijusi jau iesaistīta dzelzceļa pārstruktūrēšanā divās valstīs un es zinu, cik eh, ārkārtīgi sarežģīti ir eh, virzīt uz priekšu kādu sistēmu, kurai ir jau vecas un dziļas eh, tradīcijas, kur ir ārkārtīgi daudz darbinieku, kur ir dažādas intereses un interešu grupas. Bet domāju, ka darbs vienkārši jāturpina un jāvirz uz priekšu, jo domāju, ka integrēta un efektīva dzelzceļa sistēma ir absolūti obligāts priekšnosacījums, lai nodrošinātu Eiropiešu labklājību un lai nodrošinātu mūsu reģionu konkurētspēju. Mēs komisijā jūsu komentārus uztveram ļoti nopietni un mēs turpināsim strādāt, virzīties uz priekšu veiksim iniciatīvas, lai nodrošinātu panākums šajā jomā. Es nedomāju, ka šīs soda procedūras ir labākais rādītājs mūsu darba mērīšanai. Kāpēc tas viss ir prasījis tik ilgu laiku? Tas ir bijis tāpēc, ka bija jāveic darbs ar dalību valstīm, notika arī paplašināšanās, kas ienes jaunus elementus šajā sistēmā, un komisija ir centusies šo visu dialogu un darbu padarīt tādu nopietnu. Tātad mēs esam uzdevuši jautājumus, esam analizējuši no dalību valstīm atņem, saņemto informāciju un cenšamies panākt to, lai rezultāts tiešām būtu pietiekami pozitīvs. Mēs vēlamies panākt labi funkcionējošu dzelzceļa tirgu, kas varētu sniegt labākus un dažādākus un uz patērētāju labāk vērstus pakalpojumus eh, gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Un tieši tāpēc ir nepieciešams pārskatīt šo pirmo dzelzceļa pakotni, un tas tiks darīts, lai vienkāršot un skaidrot esošos nosacījumus, lai savukārt veicinātu to ieviešanu, bet arī lai nodrošinātu modernizāciju. Šeit es gribētu izteikt divus komentārus uh, atbildot uz uh, vienu kolēģi uzdotiem jautājumiem. Pirmais bija par drošības līmeni. Dati rāda, ka drošības līmenis ir palielinājies kopš tika atvērts dzelzceļa tirgus. Bet tā kā mēs šeit runājam par cilvēku dzīvībām, pat ja notiek viens nelaimes gadījums, tad tas jau tad, tad, tad arī tas ir slikti. Tāpēc mums vajag joprojām censties uzlabot drošības līmeni. Uh, divi deputāti izteica jautājumu par uh, publisko pakalpojumu nodrošināšanas nepieciešamību. Gribētu paskaidrot, ka pirmā pakotne nav šķērslis šai sakarībā. Uh, ir atsevišķi tiesību akti, kas regulē šos publiskos pakalpojumus, un tieši tāpēc ir iespējams attiecīgi šo jautājumu izsakot un risināt. Daudz no jums runāja par stratēģiju un virzieniem. Un par galvenajām trīs prioritātēm. Tās atspoguļojās eh, jūsu komentāros. Tātad pirmā ir uzlabot piekļuvi tirgumu un atbilstošos nosacījumus un padarīt šo procesu par caurskatāmāku, nediskriminējošāku. Otrām kārtāk ir jānodrošina ties, tiesiskais ietvers gan privātām, gan publiskām investīcijām dzelzceļa sektorā. Un trešām kārtām lieta, par ko daudz no jums runāja, un tas ir stiprināt dzelzceļa tirgus regulatorisko uzraudzību, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp operatoriem un lai nodrošinātu zemākas izmaksas tiem, kas izmanto pakalpojumus. Komisija iesaistīs valstu ministrus darbā, dialogā. Mums um, transporta ministri tie, kas regulāri jautājumam ir pievērst uzmanību, un tas joprojām saglabāsies par vienu no prioritāriem jautājumiem. Uh, un šobrīd arī tas ir mūsu darba kārtībā, mēs drīz pieņemsim pārskatīto priekšlikumu, tā lai to varētu iesniegt parlamentā līdz septembrim, un mēs ceram, ka mums turpināsies ļoti auglīga sadarbība par eh, šo, šajā turpmākajā likumdošanas procesā, un cerams, ka mēs panāksim taustāms un redzams rezultātus eh, vēl mūsu dzīves eh, laikā, vai arī cerams vēl drīzāk. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő asszony, biztos asszony, bőven van tenni. Un liels paldies komisārs kundzei! Mums ir daudz darāmā parlamentā un komisijā šai uh, sakarībā.